Nu, tagad runāsim par dzīvnieku veselību. Un pirmais ir mūsu referents Jasenko Selimoviča kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties visiem ēnu referentiem par izcili veikto darbu. Šis tiesība akts bija sarežģīts un tehnisks un bez visu šo līdzstrādnieku atbalstu mēs nebūtu varējuši sasniegt tik labus rezultātus. Vēlos pateikties Eiropas komisijai, kas bija ļoti uh, Uh, lietpratīga, īstenojot pietiekam elastīgu pieju sarunu laikā. Vēlos pateikties Latvijas prezidentūrai, kas ļoti neatlaidīgi strādāja pie šā jautājuma un deva mums lielisku iespēju panākt vienošanos, kas uh, atbilst uh, parlamenta nostājai. Uh, Šajā tiesību aktā ir runa par uh, saikni starp dzīvnieku veselību, cilvēku veselību un dzīvnieku labturību. Tātad tā ir kopīga veselība. Ir uh, tādas uh, slimības, piemēram, putnu gripa, kas var ļoti bīstamas būt arī cilvēkiem. Tāpat mikrobu rezistence apdraud arī cilvēkus. Un eh, mums eh, tagad būs eh, daudz labāki instrumenti, lai kontrolētu šādu slimību izplatību un vēl labāk novērstu to izplatību. Mēs eh, runājam par lauksaimniekiem, kuriem ir jāievēro dzīmu, dzīvnieku selekcijas noteikumi un eh, dzīvnieku labturības noteikumi. Medikamenti ir jāizmanto. Uh, saprātīgi un uh, tās ir stikri, stingri jākontrolē. Tāpat uh, ir jārisina jautājums par klīstošiem suņiem Eiropā, lai uh, novērsta to, ka šādi klejojoši dzīvnieki izplata slimības. Tāpat novērst, ka savvaļas dzīvnieki varētu izplatīt slimības. Tāpat jānovērš dzīvnieku ciešanas un visi dzīvnieku tirgotāji ir jāreģistrē. Un ir dotas pilnvaras komisijai pieņemt noteikumus par dzīv, suņu reģistrāciju, ja tādi būs nepieciešami. Tiek risināts arī jautājums par likumdošanas īstenošanu, par deleģētiem tiesības aktiem Eiropas parlamentam saglabājas kontrole pār to slimību sārakstu, uz ko attiec labturības noteikumi, bet tehniskos jautājumus risinās tehniskās komitejas. Šis tiesību akts ir liels solis uz priekšu, cīnoties pret mikrobu rezistenci, kas skar gan cilvēkus, gan dzīvniekus, Eh, agrāk bija 39 atšķirīgi tiesību akti, tagad ir viens kopīgs apvienots tiesību akts, un tas ir eh, lielisks eh, pierādījums tam, ka ir iespējams vienkāršot dzīvnieku labturības noteikums. Es vēlos pateikties kolēģei Paulsenai, kura uzsāka šo darbu, un man bija tā iespēja viņas iesākt to pabeigt. Es ceru, ka parlaments atbalstīs šos tiesību aktu balsojumā rītdien. Paldies, saka priekšstādātājs. Tagad Eiropas komisijas vārdā uzstāsies komisārs Andriu Kaitis. Godātie deputāti, man ir liels prieks uzstāties šeit plenārsēdē, lai informētu jūs par to, ka veiksmīgi ir pabeigts uh, darbs pie dzīvnieku uh, veselības likuma, kā mēs to saucam. Uh, šā, tas ir uh, Eh, parlamenta komisijas eh, un padomes kopīga darba rezultāts. Visas trīs institūcijas saprata, cik nozīmīga ir dzīvnieku veselība un ka tā ir saistīta ar cilvēku veselību. Tāpat mēs visi atzīstam, ka dzīvnieku uh, slimību uzliesmojumi e, nav novēršami, ka tie e, rodas laiku pa laikam, un mums ir jābūt maksimāli sagatavotiem šādiem gadījumiem, e, lai spētu tik galā ar jebkādiem šādiem scenārijiem. Mums tas ir uh, jādara, lai no garantētu lauksaimniecības ilgtspējību un arī, uh, lai garantētu mūsu pozīcijas starptautiskajos tirgos. Mums ir nepieciešama uh, stip, stabilāka sistēma cīņai pret uh, dzīvnieku uh, slimību izplatīšanos un lai uh, veicinātu mūsu lauksaimniecības konkurētspēju ir jāuzņemas atbildības daļa gan lauksaimniekiem, gan veterināriem, gan citiem dienestiem. Mums ir jāspēj labāk reaģēt uz pārobežu uzliesmojumiem un eh, jā, eh, kontrolē risks eh, samērīgā veidā. Uh Mums uh, ir uh, arī jāstrādā pre, pie mikrobu rezistences ievēro, ierobežošanas. Mums ir jāīsteno 2007.13. gada dzīvnieku veselības stratēģijas sasniegumi jāturpina tie Šis jaunais ietvars ir uh, pamatīgi diskutēts ar visām uh, interesētām pusēm, tas ir labi pārdomāts, un es ar cerībām uh, gaidu to, kā parlaments apstiprinās šo tiesību aktu, darbs turpināsies, tik sagatavoti īstenošanas un deleģēti akti. Un uh, šie tiesību akti tiks īstenoti priekšsēdētāja kungs, esmu pateicīgs parlamentam par tā ieguldījumu šai darbā, par tā konstruktīvo pieju mūsu darbā pie šī dosjē. Vēlos īpaši pateikties referentiem Paulsens kundzei, kurai izdevās panākt vienošanos politiskās sarunās un Selimovičs kungam, kurš veiksmīgi turpināja Paulsens kundzes iesākto, un tagad mēs esam nonākuši noslēguma posmā. Pateicos arī iepriekšējām parlamentu sastāvam un šim uh, parlamentam un sarunu vešanas uh, komandām, kuras ir neatlaidīgi strādājušas. Tagad, cerams, varēsim spērt pēdējo soli, uh, nonākot pie veiksmīga noslēguma. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies, komisāra kungs! Tagad uh, došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem Eiropas tautas partijas grupas vārdā Alberts Dess. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Es arī uh, vēlos pateikties referentiem, ēnu referentiem, komisāram Andri Kaitim, Latvijas prezidentūrai par uh, to, ka tika paveikts darbs pie šī uh, dosjē apvienojot dažādus pie, 50 tiesību aktus par e, šiem e, jautājumiem. E, tās mums izdevās lauksaimniecības komitejā panākt plasu, kom, plašu kompromisu, ņemot vērā simtiem grozījumu, nosakot ties, pienākumu ziņot un ciešu sadarbību starp 28 dalību valstīm. Mūsu parlamentām bija svarīgi skaidri noteikt dzīvnieku uh, slimību kritērijus, iekļaut tieši regulā uh, attiecībā uz šo uh, sarakstu. Un uh, tāpat uh, ir atrisināts jautājums par šīs saraksta aktualizēšanu. Protams, ir vēl lietas, ko varētu uzlabot, ja būs nodrošināti pienācīgi dzīvnieku labturības apstākļi, varēs arī labāk apkarot dzīvnieku uh, slimības. Esmu pārliecināts, ka mēs visi arī kopīgi rūpēsimies par to, lai šis tiesību akts tiktu pēc tam īstenots. Paldies! Tagad S un D grupas vārdā Mišela Džufrīda. Paldies priekšsēdētājiem! Pēdējo gadu laikā esam saskārušies ar virkni uh, ārkārtas situāciju, kad uh, slimības izplatās no dzīvniekiem uz cilvēkiem, ir arī bijuši nāves gadījumi. Protams, plašsaziņas līdzekļi bieži dažkārt pārspīlē notikumus, bet tomēr situācija var būt ļoti nopietna. Es pateicos kolēģiem, kuri piedalījās šajā darbā, pateicos uh, Uh, referenta kungam un Palsēns uh, kundzei, kura uh, ir beigusi strādāt parlamentā. Mums izdevās panākt to, ka ir atzīts, ka dzīvnieku veselība ir saistīta ar lab dzīvnieku labturību. Ja, uh, dzīvniekus tur sliktos apstākļos, tad viņi arī daudz biežāk slimo. Ir atzīts, ka dzīvnieks e, ir e, dzīva būtne, e, kura sajūt sāpes, un tādēļ ir jādara viss, lai dzīvnieki neciestu. Tāpat ir atzīts, ka svarīga ir profilakse, izmantojot uh, atbilstošus um, medikamentus. Uh, šī, šajā regulā ir parā uh, izveidots vienots likumdošanas aptvērums, apvienojot vairāk nekā 40 atsevišķu tiesību aktus, kuri daži no tiem ir bijuši pieņemti jau 60. gados pagājušajā gadsimtā. Eiropā, diemžēl, dzīvnieki dažkārt pat tiek spīdzināti pret tiem slikti izturas, bet šādu praksi, uh, šāda prakse tiek pārāk bieži pieciesta. Paldies, Džufrīdas kundze, tagad Vojčehauska kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos sirsnīgi pateikties uh, mūsu referentam Sel Selimoviča kungam. Paldies Un paldies arī par darbu, kas ir paveikts. Manuprāt, ļoti labs risinājums šobrīd ir panākts, jo mēs runājam par dzīvnieku veselību. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Mēs esam norūpējušies par dzīvnieku veselību. Un tas nav saistīts tikai ar pašiem dzīvniekiem, bet vispār ar sabiedrības veselību, cilvēku veselību. Un kā ēnu referents no ECR grupas vēlos pateikt, ka esmu ļoti gandarīts par to, ka Ļoti daudz aspekti tika ņemti vērā, ņemot vērā dzīvnieku veselības, eh, dzīvnieku veselības atbalstu, tieši runājot par māju dzīvniekiem, par eh, lolojumu dzīvniekiem, arī tiem dzīvniekiem, kuri nav nekur reģistrēti un uh, kas ir klaidoņi, un tad, tad arī šie aspekti šobrīd ir iekļauti. Ir uh, ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība uzņemtos atbildību par uh, dzīvnieku, kas dzīvo uz ielas, arī par šo dzīvnieku likteni, un mēs ļoti vēlamies, lai Eiropas Savienība atbalsta visus attiecīgos pasākums, līdz ar to esmu ļoti gandarīts par esošo risinājumu. Lielas paldies, un tagad lūdzu Alde grupas vārdā Huitema. Kungs, jums ir pusotra minūte. Paldies, priekšēdētāji, cienījamie kolēģi. Mikrobioloģiskā rezistence ir ļoti nopietna problēma un antibiotikas arvien plašāk tiek izmantots lauksaimniecībā. 76% palielinājums, ja mēs salīdzinām ar 88. gadu, un tāpēc arī ir, ir arvien, daudz, arvien vairāk jaunu antibiotiku, un tas, protams, viss nevar neietekmēt arī cilvēku veselību. Ja mēs paskatāmies kaut vai pēdējos četrus gadus, antibiotiku patēriņš mm, diemžēl nesamazinās ļoti labi, ka Nīderlandes prezidentūra ir uh, izvirzījis to, ka prioritāte šobrīd ir paredzēts uh, izvirzīt šo jautājumu arī mm, sabiedrības veselības ministra sanāksmē, un jaunie normatīvie akti, kas ir saistīti ar dzīvnieku veselību, tad šie, šis normatīvais akts, par ko mēs runājam, ir ļoti pozitīvs, tas ir solis pareizā virzienā, un tā mums ir iespēja uh, protams, panākt labus rezultātus. Arī antibiotika lietošana, atbildība, atbildīga antibiotika lietošana ir dienas kārtībā. Un mūsu mērķis, protams, ir panākt to, lai mums būtu laba sistēma, kas ir labi pārvaldīta, un, protams, viņai jābūt arī uz, balstītē uz pareizām izmaksām, lai nesanāk tā, ka viens zemnieks investē un, un citi neinvestē. Ir ļoti svarīgi, lai būtu uh, vienādi noteikumi. Jo, protams, ja ir uh, labi normatīvie akti, tas ir pirmais solis, bet ir jābūt arī attiecīgai ieviešanai. Paldies! Kidalu. Uh, Paldies, un tagad goja grupas vārdā vārds Ēka kungam uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Grupas vārdā es vēlētos vispirms pateikties uh, referentam Salimoviču kungam un tāpat arī uh, Paulsens kundzei, pat ja viņš šodien nav klāt. No nu, sirds pateicos. Es priecājos par to, ka uh, pirmais uh, pants uh, paredz um, aizsargāt uh, pret sāpēm dzīvnieks. Un vēl viens pozitīvs aspekts ir tas, ka ir uzlikts par pienākumu reģistrēt visus profesionālos dzīvnieku audzētājus un uh, pārdevējus. Tas novedīs pie tā, ka nelikumīgā tirzniecība uh, gal galā uh, tiks aizliegta. Un ir tāds uh, rūpnīcas, kas nodarbojas ar nelikumīgu tirzniecību, neievērojot dzīvnieku labturības un veselības aspektus. Uh, dzīvnieki tiek turēti katastrofālos apstākļos. Un uh, Tas rada arī milzīgu risku uh, attiecībā uz transmisīvo dzīvnieku slimību izplatīšanos. Par uh, spīti tam, ka tiek uzsvērta dzīvnieku veselība un dzīvnieku labturība, vairāk mēs uh, koncentrējamies šajā uh, ziņojumā uz transmisīvajām dzīvnieku slimībām. Mēs priecātos par to, ja komisija strādātu pie uh, plašāka dzīvnieku aizsardzības. Um, noteikumu kopuma. Mana politiskā uh, frakcija uzskata, ka eh, definīcija attiecībā uz domesticētiem un uh, brīvā dabā dzīvojušiem dzīvniekiem nav pietiekama. Šāda te, nepietiekama aizsardzība attiecībā uz klaiņojušiem dzīvniekiem noved uh, pie tādas situācijas kā, piemēram, Rumānijā. Lielas paldies! Liels paldies, un tagad zaļo grupas vārdā vārds eh, Rapis kungam uz divām minūtēm. Gerbiamas komisārē, gerbiami kolēgos, naudodamasis. Uh, eh, komisārkungs, godāmie kolēģi, es vēlētos izmantot šo iespēju un. Uh, pateikties par paveikto darbu šajā jomā. Es vēlētos pateikties arī referentām par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Protams, šeit ir runa tikai par ietvera regulējušo dokumentu, un tieši tāpēc ir ļoti būtiski nodrošināt visus vajadzīgos nosacījumus dzīvnieku veselības aizsardzībai. Šeit ir runa par dzīvnieku aizsargāšanu ne tikai no slimībām, bet arī no stresa un no sāpēm. Mēs atbalstām uh, sistēmu uh, dzīvnieku slimību kategorizācijai, un mēs vēlamies arī atbalstīt uh, dzīvnieku audzētājus. Es vēlētos norādīt uz eh, dažādiem mm, apstākļiem, kas varētu pasliktināt uh, vislabākos nolūkus dzīvnieku veselības aizsargāšanai. Es jo īpaši gribētu norādīt uz dzīvnieku audzētāju ienākumu samazināšanos. Un uh, jo īpaši es gribētu runāt par cūku audzētāju un piena ražotāju ienākumu samazināšanos. Līdz ar to viņi vairs nevar ieguldīt tik daudz investīciju dzīvnieku veselības un barības uzlabošanai. Jau otro gadu vairākās dalību valstīs piena govīm netiek nodrošināta pietiekam labas kvalitātes barība. Tas nozīmē, ka Lauksaimnieki vienkārši vairs nevar atļauties iepirkt vajadzīgos vitamīnus, pārtikas, piedevas un tam līdzīgi. Komisija līdz ar to veicina dzīvnieku veselības pasliktināšanos tieši ekonomisku faktoru dēļ. Kolēģi, es vēlētos, lai mēs balsotu par šo ziņojumu, un mums ir arī jābūt piesardzīgiem. Ja mēs neuzlabosim ekonomiskos apstākļus lauksēmniekiem, tad mums neizdosies panākt mūsu mērķi, proti nodrošināt veselīgus dzīvniekus Eiropas Savienībā. Paldies! ENF grupas vārdā vārds eh, Filipam Lozo. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Šajā ziņojumā, kā jūs norādījāt, uh, dzīvnieku veselība netiek eh, tik labi nodrošināta. Dažās kautuvēs eh, netiek eh, nodrošināta vajadzīgi apstākļi, un šajā tekstā ir iekļauti dažādi nosacījumi, kas paredzētu šo apstākļu ievērošanu līdz pat pašas ķēdes beigām. Galu galā arī cilvēku veselību var a, apdraudēt tas, ka netiek nodrošināta dzīvnieku labturība stress, slikta apiešanās un nepareiza kaušana var veicināt uh, slimības, un tā skaitā arī E. coli un salmonellas baktēriju izplatīšanos. Uh, vajadzētu rūpēties par dzīvniekiem ne tikai audzēšanas laikā, bet arī viņu transportēšanas laikā un arī apdulināšanas un kaušanas laikā. Uh, Ja runa par rituālo kaušanu, tad šeit vajadzētu nodrošināt vēl striktākus nosacījumus un vajadzētu nodrošināt gan mārķēšanu, gan arī apdulināšanu kaušanas laikā. E, ja e, dzīvnieks mirst vairākas minūtes, tad tas pilnīgi runā pretī dzīvnieku labturībai. Un tieši šādi apstākļi ir rituālās kaušanas laikā. Tāpat uh, dzīvnieku rīklis, pārgriešana var uh, radīt baktēriju nokļūšanu zarnās, kas savukārt varētu uh, saindēt gaļu. Vajadzētu nodrošināt, lai šāda veida neciešama prakse netiktu vairs turpināta vairākās kautuvēs. Paldies! Paldies, deputāta kungam! Tagad pie politiskajām grupām nepiedarošie deputāti Diana Dotsa. Viena minūte. Paldies, priekšādētāji. Komisār kungs, vispirms es vēlētos pateikties referentām par ieguldīto darbu, strādājot pie šī garā un ļoti svarīgā dokumenta. Es eh, tā piesardzīgi apsveicu šo dokumentu, kurā tiek uzsvērta dzīvnieku veselības nozīme, kas ir ļoti būti, jo īpaši būtiska patērētājiem visā Eiropā. Mums ir vajadzīgs eh, vairāk eh, zinātnisku pierādījumu par pretmikrobu rezistenci un to, kas notiek šajā jomā. Ir jānodrošina, lai lauksaimniekiem tiktu sniegti visi vajadzīgie uh, pakāpojumi, lai viņi varētu aizsargāt savus dzīvniekus no slimībām. Nekādā gadījumā nedrīkstētu apdraudēt cilvēku un dzīvnieku veselību ar tiesību aktu pārskatīšanu. Saskaņā ar šo pārskatīšanu šie tiesību akti ir jāpiemēro pilnīgi visām valstīm vienādi ir jānodrošina, lai visiem būtu vienāds spēles noteikumi, lai netiktu uzlaboti tiesību akti un citās valstīs savukārt šie tiesību akti netiktu piemēroti tik strikti. Paldies! Eh, eh, Tagad dodu vārdu Esterei Heransai Garcijai. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji, komisāra kungs. Mēs eh, balsosim par vienošanos, kas ir panākta ar padomi otrajā lasīmā par eh, dzīvnieku un augu veselību. Šis eh, dokuments tika skatīts jau iepriekšējā komisijā, kā komisārs mums norādīja. Uzskatu, ka šī vienošanās ir akceptējama, tā ir daudz elastīgāka un tā nodrošina vairāk iespēju komisijai rīkoties, ja tiks atklātas plaša apmēra slimības. Tāpat ir sagatavots saraksts ar svarīgākajām slimībām, kas nodrošinās daudz augstāku politisko drošību, un tas ļaus mums arī daudz aktīvāk cīnīties pret eh, slimību izplatību un pret mikrobu rezistenci, kas rada ļoti liels problēmas mūsu ekosistēmai. Komisijai ir taisnība, un es piekrītu arī komisāru teiktajam. Protams, šad un tāda slimības uzliesmo, bet tikpat eh, pareizi ir tas, ka jo labāk organizēti un jo labāk sagatavoti mēs būsim, jo mazāk mūs ietekmēs eh, šādi uzliesmojumi. Un īstenībā Protams, eh, dzīvniekus šie uzliesmojumi skars, bet ekonomika no tā necietīs. Lielas paldies visiem, kas piedalījās šī dokumenta gatavošanā. Lielas paldies arī komisijai un virzīsimies uz priekšu tādā pašā garā. Paldies! Vai jūs akceptējat dzīlos, eh, zilās kārtas jautājumu no Sanīkunga? Jā? Kundze? Jā? Sanīkungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Deputātis kundze, cienamā kolēģe, es piekrītu, ka pašreizējiem regulējumam ir ļoti daudz priekšrocību. Tomēr man ir jautājums. Jūs runājāt par elastīgumu. Dažās valstīs dzīvnieku aizsardzības sistēma ir decentralizēta, un līdz ar to Eiropas Um, tiesību aktu piemērošana kļūst sarežģīta. Vai jūs, jūs šeit saskatāt kādu apdraudējumu? Lūdzu, laiks atbildēji. Kolēģi, es esmu no valsts, kas ir viena no decentralizētākajām visā Eiropā, proti Spānija. Un šāda decentralizācija mums nerada problēmas, mums ir vajadzīga organizācija. Ja decentralizētā sistēmā viss eh, labi darbojas bez aizķeršanās, tad šeit nesaskatu nekādas problēmas. Mēs Spānijā vēlamies elastīgu sistēmu, kas komisijai ļautu tikt galā ar eh, uzliesmojumiem. Mēs eh, redzējām, kas notika olīvu koku saslimšanas gadījumā pavisam nesen. Šādos gadījumos mums ir jābūt iespēja rīkoties ātri un elastīgi. Problēma nav decentralizācija, problēma ir organizācijas trūkums. Vārds eh, Nikolā Kaputo. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādētāji. Nepareizā antibiotiku izmantošana veterinārajā medicīnā un vidas piesārņojums ir novedis pie tā, ka izplatās e, ļoti daudz organismu, kas nodara ļoti lielu kaitējumu dzīvniekiem un cilvēkiem. Vajadzētu nodrošināt daudz striktākus pasākumus, lai mēs varētu vērsties pret uh, mikrobu rezistenci. Tāpat arī mums vajadzētu uh, Uh, vērsties pret dažādu baktēriju izplatīšanos, vajadzētu pieņemt attiecīgus pasākumus. Komisijai vajadzētu arī sagatavot uh, salīdzināmus un precīzus datus par dažādu uh, zāļu lietošanu. Vajadzētu sagatavot vadlīnijas šādu medikamentu pareizai lietošanai, kas ļautu mums samazināt risku, ko var radīt mikrobi. Tad, tad mums ir jābalstās uz informāciju, ko sniedz dalībvalstis. Paldies, vārds eh, Džeimsam Nikolsonam, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Veterinārās medicīnas eh, regulā vajadzētu nodrošināt eh, gan efektivitāti, gan arī drošību, šādā veidā aizsargājot dzīvnieku veselību, cilvēku veselību un vidi. Es eh, nesen tikos ar eh, veterināriju speciālistu savā reģionā eh, Ziemeļīrijā, tāpat arī tikos ar Britu veterinārārstu asociāciju, lai apspriestos par dažādām dzīvnieku saslimšanām, kas varētu radīt problēmas vēlāk un arī mikrobu rezistenci. Piemēram, ja runa par lielaupu tuberkulozi manā vēlēšana apgabalā, tad šīs Eiropas tiesība akts ļaus salikt kopā dažādus jau iepriekš pieņemtus tiesību aktus Eiropas Savienībā šajā jomā un e, ļaus mums radīt ietveru tuvākiem 30 gadiem. Mums ir vajadzīga tādi, tāda likumdošana, kas liktu uzsvaru uz vienkāršumu un elastīgumu e, slimību apkarošanā. Šādu tiesību aktu harmonizācija ir ļoti labs piemērs labākai regulācijai un birokrātijas samazināšanai. Tāpat Es gribētu uh, pieminēt arī Polsons kundzei. Diemžēl viņa vairs nav mūsu vidū, bet viņa bija ļoti vērtīga deputāta lauksaimniecības komitejā. Un es ceru, ka uh, mūsu uh, darba rezultāti būs, uh, par tiem viņa arī var, varēs būt ļoti priecīga. Paldies! Tagad dodu vārdu Francam Obermajeram. Viena minūte. Paldies priekšādātāji. Es uh, ceru, ka jūs pret mani izturēsieties tikpat iecietīgā pret eh, jūsu politiskās grupas deputātiem. Eh, līdz 2030. gadam saskaņā ar eh, pētījumiem Mm, tiks izmantots tonām dažādu antibiotiku, lai varētu apkarot dzīvnieku saslimšanas. E, cerams, ka šīs antibiotiku daudzums samazināsies. Ir ļoti būtiski mūsu e, lauksaimniekiem iemācīt piesardzīgi izmantot e, medikamentus dzīvnieku audzēšanā. Antibiotiku um, izmantošanas um, problēmas var novest pie uh, dažādām katastrofām. Uh, ASV tiek ziņots par to, ka vajadzētu samazināt ārsniecības līdzekļu izmantošanu dzīvnieku audzēšanā. Uh, lai mēs varētu nodrošināt labāku veselību visā Eiropas Savienībā, mums ir vajadzīga visaptveroša pieeja. Galu galā mūsu patērētāji nevēlas gaļu, kas ir pilna ar antibiotikām, viņi nevēlas arī TTIP, kas tiktu ievests pa aizmuguras durvīm. Paldies! Epidietis kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Dzīvnieku veselība ir cieši saistīta ar to, ko mēs ēdam, un arī to, kā mēs attiecamies pret dzīvniekiem. Tāpēc ir svarīgi uzraudzīt uh, dzīvnieku barības uh, kvalitāti, lai mēs varētu identificēt un ārstēt uh, slimības, ar kurām slimo dzīvnieki, un tā, lai tās netiktu tālāk nodoti, nodotas cilvēkiem, kas patērē dzīvnieku izcelsmes produktus, gaļu, pienu, sieru. Klimatiskās izmaiņas nes Uh, līdzi riskus uh, arī attiecībā uz dzīvnieku veselību un uh, cilvēku pārtiku. Tāpēc ir nepieciešams modernizēt, vienkāršot un pastiprināt pārbaudas dzīvniekiem, kas tiek importēti no trešajām valstīm, tā lai varētu nodrošināt produktu drošību un lai aizsargātu cilvēku veselību. Lai konkrētāk raksturot situāciju, Grieķija, mana valsts, bieži vien nelegāli importē aitas un kazas no Turcijas un eh, no bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas. Šie dzīvnieki bieži vien neiziet eh, nekādas veterinārās pārbaudas un rada eh, draudus patērētāju veselībai. Un, Nepieciešams panākt šo centru certifikāciju. Paldies! Tā nākamā Marijana Petīra. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu uh, pateikties uh, referentam Salimoviču kungam par šo ziņojumu. Dzīvnieku veselība ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienības pilsoņiem un uh, mūsu ļoti satrauc tas, ka palielinās mikroba rezistence. Tas ir arvien lielāks risks sabiedrības veselībai un drošībai. Pārliecīgs uh, Antibiotika lietojums rada jaunus uh, baktēriju tipus, kas ir savukārt uh, rezistenti pret antibiotikām. Un antibiotika pārliecīga lietošana ir kaitīga gan uh, dzīvnieku, gan dzīvnieku veselībai, un tas mazina arī patērētāju uzticību pārtikai, ko viņi lieto. Eiropa lepojas ar savas pārtikas kvalitātu un drošumu, un tāpat lepojas ar dzīvnieku labturības standartiem, pateicoties mūsu lauksaimniekiem Eiropas Savienība. Uh, paredz šādu standarts arī savos tirdzniecības līgumos. Un e, šāda reakcija attiecībā uz e, antibiotika izmantošanu šajā regulā mēs nosakam e, nosacījumus antibiotiku lietošanai. Dalība valstīs šie pasākumi ir nepieciešami, ja mēs vēlamies rīkoties uzmanīgi un ja vēlamies mazināt mikrobu rezistenci. lauksaimniekiem jāturpina piekopt labu lauksaimniecības eh, praksi. Eh, šai regulai ir eh, saikne ar sabiedrības veselību, jo mm, papildus dzīvnieku labturībai un veselībai tā ietekmēs 25 miljonus cilvēku. Paldies! Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu no Libertona kunga? Zilā kartīte no Libertona kunga. Jūs pieņemat? Vai jūs pieņemat? Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu? Jā, labi. Libertona kungs, jums vārds. Paldies, ka pieņemat šo jautājumu, bet ir skundze, jūs norādījāt, ka ir svarīgi cīnīties pret pārāk lielu antibiotika patēriņu, bet uh, Vai tā nav Eiropas Savienības lauksaimniecības politika, kura veicina šo lietošanu, jo tā ir darījusi visu, lai tradicionālo lauksaimniecību padarītu par industriālu nozaru, kas rada gigantiskas fermas, kur palielinās dzīvnieku slimības risks, nepieciešams vairāk lietot antibiotikas, un tas rada cilvēku veselībai draudus. Vai šis ziņojums nav vienkārši alibī, lai tā teikt attīrītu sirdsapziņu un uh, nepieļautu to, ka atzīt to, ka lauksaimniecības politika ir izgāzusies. Lūdzu, jums vārds atbildē. Uh, KLP ir uh, visilgākā un veiksmīgākā Eiropas Savienības politika, un tāpēc es nevaru piekrist jūsu teiktajam. Uh, Mūsu lauksaimnieki izmanto antibiotikas, starp citu, dažādos veidos, un es domāju, ka šī regula palīdzēs viņiem turpināt uh, lietot antibiotikas tur, kur tas ir nepieciešams. Eiropa ir jārūpējas par pārtiks kvalitāti. Par to liecina arī mūsu tirdzniecības partneri, un mēs tiešām varam būt lepni ar to pārtiku, ko ražojam Eiropas Savienībā. Tāpēc, ja gribam saglabāt augstas kvalitātes uh, līmeņus, tad mums ir jālieto antibiotikas piesardzīgā un ierobežojošā veidā. Paldies! Uh, Aguilera Garcijas kundze nākošā. Paldies, uh, priekšsādātāji. Es gribētu paust uh, prieku par šo ziņojumu, jo pirms diviem gadiem pirmajā lasījumā plenārsēdē mums mēs sākām darbu un tagad mēs debatējam jautājumu un par to niks balsošanu. Es domāju, ka šis ir viens no svarīgākajiem ziņojumiem runāt par KLP reformu, jo Te ir runa par dzīvnieku veselību, kas ir ārkārtīgi svarīgs šīs reformas procesa elements. Uh, un tas, uh, protams, ir svarīgi gan importam, gan eksportam, tāpēc es gribētu sveikt uh, Paulsens kundzi, kura ir strādājusi kopā ar mums, un tāpat arī Salimoviču kungu, un sveikt viņus abus saistībā ar veiksmīgu darbu pie šīs regulas. Gribu atgādināt kolēģiem, ka mūs, protams, satrauc mikrobu rezistence, bet tas ir jautājums, problēma mums visiem. Tā ir problēma veterinārārstiem un tāpat arī citiem, un tas ir novedis pie milzīgām debatēm, bet eh, šim tiesību aktam ir ļoti svarīgs aspekts, jo tur prioritāte tiek likta uz eh, zālēm, kas tiek lietots dzīvnieku veselībai un to regulējums. Paldies! Eh, Kur atsebild kundze nākošā lūdzu? Paldies, uh, priekšsādātāji. Es uh, pilnībā piekrītu iepriekš teiktajam, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums patērētājiem. Ļoti daudz patērētājs satrauc medikamentu atliekvielas uh, gaļā. Un es uh, ļoti pozitīvi vērtēju to, ka šie jautājumi tiek uh, apskatīti, ka mēs liekam akcentu uz prevenciju, jo dzīvnieku un cilvēku veselība ir saistīta, un mēs uh, pievēršam uzmanību uh, slimību tālāk nodošanai. Tā tad ir jādomā par antibiotiku saprātīgu lietošanu, un tās drīkst izmantot, drīkstētu izmantot tikai slima dzīvnieku ārstēšanai. Uh, jo šāda loģika ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir jāstrādā, lai mēs visi varētu strādāt uh, vienotos konkurences apstākļos. Un pateicoties uh, uh, visai kārtīgai pārtiks ķēdē, mēs varētu rast atbilstošu risinājumus. Paldies! Nākošais desakungs. Vai izteiksies kolēģis no jūsu politiskās grupas? Gin Cienījamā kolēģi, es gribētu jums jautāt, vai jūs man piekrītat dzīvnieku medicīnā e, ir ļoti strikti noteikumi attiecībā uz dokumentāciju un administrāciju. Varbūt mums vajadzētu to pārnest arī uz cilvēku medicīnu. Šķiet, ka tur arī tikpat e, tiek izmantotas antibiotikas. Uh, Paldies, Deskungs, par jautājumu. Jā, kā es teicu, daudzas cilvēkus tiešām satrauc pārliecīgs antibiotiku lietojums gan uh, dzīvnieku, gan cilvēku ārstēšanai. Šajā regulā ir runa par dzīvniekiem, bet, protams, ir uh, pilnīgi skaidri noskaitrot saikne, zinātni to pamato, ka antibiotikas un uh, medikamenti, kas tiek baroti eh, dzīvniekiem, ka tie var nonākt arī cilvēkos, un tāpēc eh, šis regulējums tik svarīgs. Paldies. Eh, Rikardo Saraus Antošs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Dzīvnieku veselības stratēģijai jādod savus ieguldījumus lai varētu novērst un uzraudzīt eh, dzīvnieku saslimšanas un tīpaši mikrobu rezistences izpausmes. Tas ir sabiedrības veselības jautājums, ņemot vērā to, cik bieži dzīvnie, dzīvnieki un cilvēki saskars ar slimībām un eh, mikrobu rezistences eh, pieaugumu ir demonstrējis arī Ķīnā nesen veikts pētījums, un tas ir publicēts prestižās publikācijā 2015. gadā. Arī klimata eh, apstākļi Eh, nodrošina tālāku slimību nodošanu un eh, nosacījumi, kas tiek eh, noteikti Eiropas ražotājiem dzīvnieku labturībā, tos vajadzētu uzlikt arī trešajām valstīm, vedot vienoties par tiesniecības līgumiem. Brennankungs nākošais paldies. Šis dzīvnieku labturības regulējums cenšas risināt divas problēmas par kurām bieži runā Eiropas parlamenta uh, deputātu vēlētāji. Pirmām kārtām nepieciešams uzlabot uh, dzīvnieku labturību, uzlabojot dzīvnieku labturības pasākumus, un otrām kārtām uh, jautājums par savvaļas dzīvniekiem. Dzīvnieku slimības, tāpat kā cilvēku slimības, tās neatzīst nekādas robežas, un uh, dzīvnieku slimību uzliesmojumi var būt ļoti bīstami, un mums nepieciešams iespējas eh, rēģēt un ievērot kopīgas noteikumus, ja notiek eh, šāda slimību uzliesmojumi. Otrais jautājums eh, - slimību kontrolēšana savvaļas dzīvnieku populācijā. Tas arī ir dalību valstu iestāžu uzdevums un arī tāpat laikā jānodrošina labturīga attieksme pret šiem savvaļas dzīvniekiem. Uh, Uh, šis ir tiesība akts par dzīvnieku veselību un labturību, un tieši tāpēc uh, e, palikšana Eiropas uh, Savienībā valstīm ir ļoti laba, tāpat kā tas ir dzīvniekiem un cilvēkiem. Or, uh, ah. Zilā karti. Brānenkungs, jūs pieņemat no grapinī kundzes zilo? Nē. Grapīnī kundze, saka priekšsēdētājs. Atvainojiet. Paldies. Gribēju tomēr pajautāt, jo man patika tas, ko jūs teicāt, tātad par savvaļas suņiem. Tas patiešām ir šīs lietas pamatā. Varbūt mums ir dažāda pieredze, taču mans jautājums ir šāds kā mēs varam šiem noklidušiem suņiem risināt veselības jautājumu. Tā ir milzīga problēma, ka šie suņi netiek pareizi ārstēti. Branenkungs, tas bija jums jautāts. Tas ir labs jautājums. Acīm redzot, suņi nepārzina Schengen zonas noteikumus un tāpēc ceļo pāri robežām bez ierobežojumiem, jo Eiropā jau robežas ir nojauktas. Te galvenais ir tas, ka mums ir jāsastrādājas starp valstīm. Ja valsts individuāli mēģina tikt galā ar šiem noklidušajiem suņiem, tad nekas labs tur neiznāks. Tikai kopā Eiropas līmenī mēs varam šos jautājumus un slimības apkarot. Paldies! Kalenbaka kungs. Priekšādātāja kungs, komisāra kungs. Arī iepriekšējās diskusijās eh, daudzi eh, kolēģi īsnībā meloja. Viņa teica, ka šajos eh, gadījumos eh, Eiropas eh, Savienības veselības politika nav skaidra. Te ir runa par ļoti skaidru politiku, te ir runa arī par dalītu atbildību starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību. Mēs nevaram um, nodalīt šo veselības politiku, mums ir par to jārūpējas kopā visā Eiropas Savienībā, vai nu te būtu runa par cilvēkiem vai par dzīvniekiem. Un, ja runa par sērgu apkarošanu, tad ir skaidrs, ka mums ir jācīnās kopā. Šī vienotība Eiropas Savienībā ir ļoti vajadzīga. Un mēs varēsim nodrošināt šos mērķus tikai tad, kad mums būs laba dzīvnieku aizsardzība un laba dzīvnieku labturības prakse. Un šeit noteikti mums ir vajadzīgi kopīgi tiesību akti. Šis kopīgais Eiropas regulējums ir vajadzīgs arī attiecībā uz dzīvnieku ārstniecības līdzekļu pielietojumu. Galu galā dzīvnieki brīvi pārvietojas Eiropas Savienībā un nākotnē mēs arī vēlētos, lai tā paliktu. Tieši tāpēc tas ir jautājums par sabiedrības veselību. Un uh, sabiedrības veselību mēs varētu nodrošināt tikai tad, ja labi darbosies dzīvnieku aizsardzības noteikumi. Notis Marijas. Marijas kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, lai nodrošinātu sabiedrības augstu veselības līmeni un pārtiks drošību. Mums ir jāveic preventīvie pasākumi cīņā ar dzīvnieku slimībām. Tāpēc mums jānodarbojas ar tādiem jautājumiem kā dzīvnieku pārtika, kur nedrīkst ļauni ietekmēt cilvēku pārtiku. Cilvēkiem, kas strādā šajās jomās, ir jāievēro labā prakse, ir jābūt vienkāršotā juridiskai procedūrai attiecībā uz šiem jautājumiem, tāpat arī attiecībā uz ētisku attieksmi pret dzīvniekiem. Ir nepieciešama pareizā pārtika, aitām, piemēram, no Maķedonijas vai Turcijas pirms eksporta ir jāpārbauda. Daudzās Grieķijas daļās ir parādījušies importēti slimi dzīvnieki Un tā kā Grieķijai tie ir jāimportē, tad tiek nodarīts liels ļaunums. Jā, Čičkungs. Paldies. Paldies, priekšstādātāji kungs. Mums ir garš dzīvnieku slimības saraksts, kas apdraud to labturību un arī cilvēku veselību. dažādas plaši izplatītas slimības, lielopu trakumsargu un daudz kas cits apdraud cilvēkus. Tāpēc šī regula ir ļoti laba, kas izveido labu līdzsvaru starp cilvēku un dzīvnieku veselības jautājumiem. Esmu pārliecināts, ka tā mums palīdzēs daudz efektīvāk veikt cilvēku un dzīvnieku veselības uzraudzību, un komisija ir jādara viss iespējamais, lai šie noteikumi tikt īstenoti visur Eiropā, un lai ar tiem iepazīstināti tikt arī mūsu partneri, no kuriem mēs importējam dzīvniekus. pieaugušu mobilitāti gan attiecībā uz dzīvniekiem, gan cilvēkiem, iespēja dažādu slimību uzliesmojumiem pieaug. Mums ir visdažādākās slimības, Āfrikas, un daudz kas cits, un šajā ziņā jāsaka, mēs esam par 10% samazinājuši arī atvēlētos līdzekļus cīņā pret šīm slimībām. Tas ir laikā, kad mums vajadzēja darīt tieši pretējo. Protams, ir labi, ka mēs kaut ko darām un runājam, taču ir jārīkojas praksē. Intensīvā lauksaimniecība un lopkopība, tas, ka mēs arī TTIP uh, ietvaros ignorējam šos jautājumus, var radīt lielas problēmas. Cilvēkiem vajadzētu mūs uzklausīt, un mums nevajadzētu šo problēmu ielaist. Paldies, Počak kungs! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Obamas kungs ir padarījis pret mikrobu rezistents par vienu no prioritātēm, un mums, mūsuprāt, ir jārīkojas līdzīgi. Mums ir jāsaprot, cik svarīgs ir šis jautājums runājot par lopkopību un arī cilvēku patēriņu. Šeit ir svarīga statistika. Līdz 2050. gadam 130 tūkstoši tonu antibiotiku tiks izbarotas dzīvniekiem. 40 tūkstoši tonnas gadā. Tas, protams, ir jautājums, kas skar cilvēku tiesības un arī dzīvnieku tiesības. Mums jāizsargā ne tikai vide, bet arī patērētāji un patērētāju tiesības, ko apdraud šī antibiotika plašā izmantošana. Paldies! Vuokkalen Lerner. Paldies! Šis ir ļoti svarīgs likums, jo pirmo reizi mēs nosakām saikni starp cilvēku un dzīvnieku veselību. Ir svarīgi saprast, ka slimības no dzīvniekiem var tikt pārnestas uz cilvēkiem. Un tas tiešām apdraud mūsu veselību un drošību. Antibiotikas ir jālieto saprātīgi un atbildīgi Mums labāk jāsaprot šie riski, kas ir saistīti ar antibiotikām, un es ceru, ka tas tiks ņemts vērā nākošajos likumos. Pēdējā runātāja, un tagad komisijas vārdā Andrija Kaiškungs. Gribētu pateikties referentiem, Silimičs kungam, Palsens, kā arī ēnu referentiem un darba grupai par šo ilgot un nopietno darbu. Esmu uzklausījis jūsu viedokļus ļoti uzmanīgi. Šeit parādījās doma, uh, ka parlamenta locekļi ļoti ieinteresēti šajā iniciatīvā. Daži no jums, protams, minēja ekonomisko situāciju. Komisija zina, kāda ir ekonomiskā situācija, kas dažos gadījumos nodara ļaunumu cilvēku dzīvnieku. Uh, veselībai. Runājot par noklīdušajiem suņiem, nesen tika pieņemta rezolūcija, lai komisija izstrādātu obligāto suņu reģistr un kaķu reģistrēciju un arī citu dzīvnieku reģistrāciju, kas tiek izmantot kā lolojumu dzīvnieku. Un šeit parādās pamat noteikumu identifikācijai un reģistrācijai. Un Tas attiecas tikai uz tām sugām, kur identifikācijas noteikumi pastāv pat labāk. Taču šeit ir iespēja arī izstrādāt tālākas prasības identifikācijai, strācijai, arī attiecībā uz citām sugām, uz suņiem un kaķiem, par kuriem pašlaik vēl neeksistē specifiskas prasības. Komisija šo jautājumu nopietni izvērtēs pēc uh, dzīvnieku veselības likuma pieņemšanas un sagatavosim savus priekšlikumus. Komisija uzskata šo jautājumu par ārkārtīgi svarīgu, kā jūs to minējāt diskusijā. Mēs pievēršamies pārnesamām slimībām un tieši neregulējam labturības jautājums. Trialogā tiek tiek veidoti dažādi kompromisa varianti, lai mēs ņemtu vērā arī parlamenta viedokli, taču nevienmēr bija viegli vienoties par šie jautājumiem. Tomēr komisija saprot dzīvnieku labturības svarīgumu Eiropas parlamenta viedoklī. Un mēs joprojām uzskatām, ka šis jautājums ir jāirisina. Mēs esam izstrādājuši diezgan labu likumdošanas paketi gan attiecībā uz broileriem, gan cūkām, gan govīm, arī par transportu un kautuvēm. Šie jautājumi ir jāturpina izstrādāt arī nākotnē. Daži no jums minēja pretmikrobu rezistents. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums tieši man. Uh, un šie jautājumi vienmēr tika iekļauti komisijas priekšlikumos. Tas saistās arī ar veterināras medicīnas produktu jautājumus, kas tiks sagatavoti. Komisijai ir arī uzskats publicēt regulāru ziņojumu runājot par pretmikrobu antibiotiku lietošanu, ņemot vērā datus, uh, kas būs pieejami no dalību valstīm. Un beigās gribētu patiešām izteikt cerību, kā ar parlamenta palīdzību mēs varētu strauji virzīties uz priekšu otriem lasījumam, kas katrā ziņā nāks par labu pēc iespējas ātrāk un visiem. Paldies! Paldies komisāram. Un tagad referents Selimoviča kungs. Paldies. Es vēlētos jums pateikties par jūsu atbalstu un par uh, paustajiem komentāriem. Es gribētu vēlreiz pieminēt, cik ļoti svarīga ir šī vienošanās. Pirmo reizi tiks eh, sagatavot šāda veida Eiropas tiesība akts un tiks eh, noteikta saikne starp uh, dzīvnieku audzēšanu un sabiedrības veselību. Mums uh, ir vajadzīgi labāki instrumenti, lai mēs varētu vērsties pret šādiem uh, sērku uzliesmojumiem. Šādā veidā mēs varēsim palīdzēt gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Bez tam mēs varēsim arī ietaupīt daudz vairāk finanšu līdzekļu uh, labākas profilakses dēļ, un šos līdzekļus mēs varēsim izmantot daudz liederīgāk. Ja mēs rītdien vienosimies, tad tas būs ļoti nozīmīgs solis ceļā uz labāku cīņu pret mikrobu rezistenci. Tas būs labi ne tikai cilvēkiem un dzīvniekiem, bet arī videi. Uh, Vesela virkne organizāciju atbalsta mūsu rīcību. Dažādas veterinārā ārsta asociācijas un dzīvnieku labturības piedrības ir paudušas savu atbalstu. Tas ir arī pierādījums tam, cik šī vienošanās visiem ir svarīga. Es ceru, ka rīt ļoti liels deputātu skaits atbalstīs šo tiesību aktu. Es vēlētos pateikties ēnu referentiem, eh, komisāram,